pēc 10-15 gadiem bērni zinās, eh, ko mēs esam šeit darījuši, bet es ceru, ka viņi ar, ar labu vārdu atcerēsies mūsu rīcību šajos krīzes apstākļos. Lielas paldies, nu tad pārējiem pie balsošanas. Pirmām, ka, nu, lūdzu visus ļoti koncentrēties, mums ļoti daudz darba. Būs arī elektroniskie balsojumi. Tā tad lūk. Vispirms priekšādātāja konference tāpat arī paziņojusi, ka balsojuma skaidrojumi nenotiks mutiski šodien. Nē, tie tiks uh, organizēti rīt. Vispirms Alvonsī ziņojums, personāla balsojums par šo ziņojumu saskaņā ar vienkāršoto procedūru, nē. Tomēr referents vēlas izteikties. Alfonsī kungs. Kolēģi, per favore, suo diritto e quindi se... Cienījamie kolēģi, kolēģis, viņam ir tiesības izteikties. Tā tad lūdzu mums eh, patiešām būtu jāstrādā raiti, citādi mums vajadzēs divas stundas balsošanai. Problēma ir mikro, madame. Okay. Man bija prošu problēmas ar mikrofonu. Paldies priekšādātāji pavisam īsi. Kultūrālās atšķirības, par ko tiek runāts šajā ziņojumā, protams, ir viena Eiropas eh, projekta dimensijām. Un Lisabons līgums paredz, ka Eiropas Savienība dod iespēju dalībvalstu kultūrām izpausties un zelt tas tam jāiet pāri reģionālajām robežām, un mums kā institūcijām ir jārēģē tad, kad notiek draudi pret šīm kultūrālajām vērtībām, kad izzūd valodas Eiropā. Uh, un eh, jāsako līdzi UNESCO zinātniskajiem vērtējumiem. Katru reizi, kad pazūd valoda, mēs zaudējam ļoti daudz ko, un tāpēc lūk mums ir jārīkojas, lai ap, apkarot šādu veidu parādību. Šajā ziņējumā mēs aptveram virkni dažādas valodu grupas, un eh, komi, kultūras komitejā bija vienprātīgs balsojums. Es ceru, ka, komisija, eh, ka visi tie kolēģi, kas ir klāt šeit, pieņem šo ziņojumu arī par šodien. Uh, Mēs šeit iedor ierosinām jaunu attīstību, lai aizstāvētu tos eiropiešus, kuriem mantojuši retas valodas, skaistas valodas, un ceram, ka viņiem būs iespēja šīs valodas nodot tālāk nākamajām paudzēm. Grāts. Liels paldies, saka priekšādētāji, un tā tad sākam balsot elektroniski. Tas personāla balsojums. Oto Kjūza. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk grotas ziņojums. Voto. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk Lavijas ziņojums. Arī personāla balsojums. Sākam balsot. Uzā. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk otrais Lavijas ziņojums, arī personāla balsojums, sākam balsot. Votazione. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Lavijas un Vona kunga ziņojums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Votazione. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Fernandes ziņojums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Lavijas ziņojums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk ķersimies pie balsojuma, ļoti sarežģīta balsojuma par nākamo ziņojumu, un tas ir Lepāžas ziņojums. 50 grozījumi no vidas komitejas. Jūs gribēties izteikties? Vidāls kvadrs, paldies priekšādātā. Tikai gribēju teikt brīdinājumu kas attiec uz balsojumu sarakstu, ko saņēma Tautas partija, attiecībā uz 60. grozījumu. Tātad 60. Ir paredzēts atsevišķi balsojums divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums. Tur ir ielikt, tas ir u, u, norādīts kā izšķirīgais balsojums. Otrā daļa kas arī ir personāla balsojums, arī būtu jā, jāatzīmē kā izšķirīgais balsojums. Tas šķiet jūsu sarakstos neparādās. Bet tam tā vajadzētu būt. Tātad abas daļas ir izšķirīgais balsojums, kas no kā atkarīgs gala balsojums. Tātad 60. Paldies priekšādātāji. Paldies, priekšādātāji turpina. Un tātad balsojam blokā par 50 vidas komitejas grozījumiem par, pret, atturas Pieņemts. 13 grozījumi no Rūpniecības komisijas blokā par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Votacione. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. Trešais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Piektais. Labi, pārbaudīsim trešo grozījumu elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums par pret, atturas, noraidīts. Noraidīts. Vēlties, lai pārbaudam, labi darīsim to. Lūdzu, sākam balsot par piekto. Kjūzā. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 15. par. Pret. Atturas. Jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Voto kjūzā. Beidzam balsot. Noraidīts. 26. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 31. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 43. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 44. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 45. Pārbaudīsim 44. Labi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 45. par pret atturs noraidīts. Gribat pārbaudīt? Labi. 45. sākam elektroniski. Vodok jū. Beidzam balsot. Noraidīts. 46. par pret, atturas, noraidīts. 47. par, pret, atturas, noraidīts. 48. par, pret, atturas, noraidīts. 51. par, 48. pārbaudīt elektroniski, labi sākam balsot. Būtu kjūza. Beidzam balsot. Noraidīts. 51. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 56. 52. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 58. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 57. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 64. par pret, atturas, noraidīts. 68. par, pret, atturas, noraidīts. 73. par, pret, atturas, noraidīts. 77. par, pret, atturas, noraidīts. 90. par, pret, atturas, noraidīts. 91. par, pret, atturas, noraidīts. 92. par, pret, atturs, noraidīts. 93. par, pret, atturs, noraidīts. 90, 93. elektroniski pārbaudam labi. Beidzam balsot. Noraidīts. 94. Par, pret, atturs. Noraidīts. 95. Par, pret, atturs noraidīts. 97. pirmā daļa par pret atturs noraidīts. Otrā daļa. Pārbaudīsim elektroniski. Pirmā daļa 97. Beidzam balsot. Pieņemts. Jā, nu jāceļ rokas kārtīgāk. Otrā daļa par pret, atturs, noraidīts. 104. par, pret, atturs, noraidīts. 105. par, pret, atturs, noraidīts. 110. par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski 110. Beidzam balsot. Noraidīts. ar divu balsu vairākumu noraidīts. 350 pret 352. 122 par, pret, atturas, noraidīts. 138 par, pret, pārbaudīsim elektroniski. 138. Beidzam balsot. Noraidīts ar trīs balsu vairākumu. 140. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 41. par. Pret. Vēlties pārbaudīt 140. labi. 140. sākam balsot. Voto Kjūzo. Beidzam balsot. Noraidīts. Noraidīts. 41. par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. Norādīts ar vienas balss vairākumu. 184. par, pret, atturas, celiet rokas par pret, atturas, noraidīts. Labi, pārbaudīsim 184. elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 144. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 42. par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 60. Trijās daļās. Pirmā daļa par. Divās daļās. Pirmā daļa tātad personāla balsojums Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divas daļas tikai bija atvainojas priekšsādātāji. Nu tad. 188. 147. Pat pret atturas, pārbaudīsim elektroniski, jo jūs neceļat rokas. 147. beidzam balsot. Noraidīts. Tad 63. trijās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. Trešā daļa par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim trešo daļu, 63. sākam balsot. Votok jūzā. Beidzam balsot. Noraidīts. Tātad 189. par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 189. Beidzam balsot. Pieņemts. 168. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 178. personāla balsojums. Sakam balsot par. Beidzam balsot. Noraidīts. 79. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 80. par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Kjūzo. Beidzam balsot. Noraidīts. 100. 52. trijās daļās, pirmā daļa, personāla balsojums, sākam balsot, pirmā daļa. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par Par personālu balsojumu atvainojos. Beidzam balsot. Noraidīts. 131. par, pret, atturas, noraidīts. 167. atkrīt, 177. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. 152. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 167. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 181. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 178. No 181. tāpat. 152. personāla balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 167. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 185. par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 82. atkrīt. 83. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 84. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 187. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 153. Labi, pārbaudīsim 187. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 153. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 85. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 86, 87 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 154. par pret, atturas, pieņemts. 67. par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 149. 149. par, pret, atturas, pieņemts Celiet lūdzu kārtīgi rokas vēlreiz par. Pret. Atturas. Noraidīts. Nē, pārbaudīsim tomēr. 149. elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 169. līdz 70, 171. par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 172. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 173. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 157. Par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 107. trijās daļās pirmā daļa par, pret, atturs noraidīts, otrā daļa par, pret, atturs noraidīts, trešā daļa par, pret, atturs noraidīts. Pārbaudīsim labi elektroniski trešo daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 190. par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 179. personāla balsojums. Sākam balsot par. Pret. Nē, es atvainojos, beidzam balsot. Noraidīts. 108. pār pret atturas noraidīts. 159. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 168. par pret atturas noraidīts. 161. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 111. par, pret, atturas, pieņemts. 112. Labi, pārbaudīsim 111. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 112. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 113. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 114. Sākam personāla balsojumu. Beidzam balsot. Norādīts. 115. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 116. personāla balsojums. Sākam balsot par. Pret. Mēs atvainojamies, beidzam balsot. Noraidīts. 162. At, Atkrīt 172. personāla balsojums. Beidzam balsot. 117. atvainojos. Noraidīts. 118. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 119. par. Personāla balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts. 163. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Labi, pārbaudīsim. 163. Beidzam balsot. Noraidīts. 120. par pret, atturs, noraidīts. 164. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts, pieņemts. 186. Referentes grozījums. 183. lūdzu referente. La relatrice? Régis.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 formidable. Merci la technique. Mm, paldies tehniķim beidzot. Es ierosinu mutisku grozījumu, ieros, ierosinu svītrot um, D apakšpunktu. kur runāts par celulozi, un tādējādi mēs ietversim šīs daļas devītā pielikuma apakšpunktā. Tas, protams, ir ļoti tehniski, bet tas nozīmē, ka jaunie celos materiāli tiks iekļauti advancētajos biodegvielu sarakstos. Šķiet, ka doma ir skaidra. Labi, ja visi balsosim eh, referentes grozījumu, tātad 188 šādā grozītā virzienā par, pret, atturas, pārbauda, vēl vienreiz par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Voto aperto, voto chiuso. Beidzam balsot. Pieņemts. 180. ir atsaukts. 100, tātad pirmais apsvērums, pirmais grozījums par pret, atturs, Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 123. Nē, 123. Par, pret, atturs, pieņemts. Sastais par, pret, atturs, pieņemts noraidīts, 124. par, pret, atturas, noraidīts, 7. par. Pārbaudīsim 124. labi. Beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts ar tru, trīs balsu vairākumu. Septītais. Par. Pret atturas noraidīts. 128. par, pret, atturas pieņemts. 8. par, pret, atturas pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 127. atkrīt, 128. par, pret, atturs, noraidīts. 174. par, labi, pārbaudīsim 128. elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 174. Par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais par, pret, atturas, noraidīts. Četrpadsmitais par, pret, atturas, noraidīts. 129. par, pret pret, atturas, pieņemts. 130. par, pret, atturas, noraidīts. 170. Labi, pārbaudīsim 130 elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 175. 182. par, pret, atturas, noraidīts, vēlties pārbaudīt? Labi, pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. 18. par, pret, atturas, noraidīts. 176. par, pret, atturas, noraidīts Noraidīts. 132. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 183. par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 183. Beidzam balsot. Pieņemts. Nē, 19. atkrīt, 134. par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. divās daļās, pirmā daļa par. Pret. Atturas. Noraidīts. Otrā daļa par Otrā daļa atkrīt. 21. par, pret, atturas, noraidīts. 137, 139 par, pret, atturas, pieņemts. 136 par, pret, atturas, noraidīts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. 138. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. par pret atturas noraidīts. 141. par pret pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 32. par pret atturas noraidīts, 142. par pret atturas noraidīts, 33. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts vienāds balsu skaits par, vienāds tikpat daudz pret. 339 pret 339. Tālāk balsosim par komisijas priekšlikumu šādā grozītā versijā. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. La relatrice propone di riportare la votazione finale. La relatrice. Referente vēlas izteikties. Lūdzu, Lepāžas kundze. Thank you. Lielas paldies. Priekšādātāji, gribu ierosināt balsojumu par likumdošanas rezolūciju pārcelt saskaņā ar 57. punktu un tā, lai es varētu saņemt mandātu sarunām tālākajām. Prego. Non c'è, non c'è discussione. Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben hier so einen. Priekšsēdētājs kundze, cienījamie kolēģi, kolēģis, šis te ziņojums ir ļoti strīdīgs. Mana grupa gribētu to, to lasījumu, un tāpēc es lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu. Bene, mettiamo in voto la proposta. Labi, tad balsosim par eh, priekšsēdētājs priekšlikumu par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski, bet nu šķiet, ka norādīts priekš, uh, referents priekšlikums. Sākam balsot. Tagad sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Ar viens balss pārsvaru. Quindi Pongo in votazione il progetto. Nu tad balsosim par likumdošanas rezolūciju. Ar personālu balsojumu sākam balsot. La votazione. Beidzam balsot. Pieņemta. funzionieren. Bene, votazione Lövin. Labi, tagad balsosim par Lēvinas kundzes ziņojumu. Varbūt eh, varētu zālē lūgt vairāk klusuma, tā tad vidas komisija par. Lūdzu, paceliet roku par pret eh, atturas pieņemts. Tā, lūdzu, lūdzu, esiet klusāki, lai varam turpināt. Pirmais par, pret, atturas, pieņemts. Ot, sestais par, pret, atturas. Pārbaudām elektroniski. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Lūdzu, celiet rokas tā, lai var redzēt, jo citādi mums būs kādu brīdi, te jāuzkavējas. Septītais par, pret. Atturas. Pārbaudām. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais. Par. Pret. Atturas noraidīts. Devītais par pret atturas noraidīts. Desmit. Labi pārbaudīsim devīto elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais par pret pret atturas pieņemts 12. Labi, pārbaudām 11. lūdzu, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 12. Eh, par pret atturas pieņemts. 13. par pret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 un proti no 31. oktobra uz 31. decembri 2013. gadā, jo tagad jau ir septembris un tāpēc ir e, ļoti īs laiks palicis komisijai, lai nodot vērtējumu paldies. E, ja nav iebildumu, tad 13. E, par pret pieņemts. 14. par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 14. lūdzu, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Es atvainojos, tagad 15. par pret atturas pieņemts. Tagad personālais balsojums par 16. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim vēlreiz 19. Beidzam balsot. Noraidīts, noraidīts. Tagad balsosim par grozīto komisijas priekšlikumu par pret atturas pieņemts. Tagad mēs balsosim par likumdošanas aktu kopumā. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Le gripa. Tagad gripas kundzes ziņojums. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrais bloks atkrīt, personālais balsojums tagad par grozīto priekšlikumu. Lūdzu, balsojam un beidzam. Pieņemts. Tagad balsosim par likumdošanas priekšlikumu, personālais balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Skotas ziņojums pirmais bloks par pret atturas pieņemts. Otrais bloks atkrīt. Komisijas priekšlikums par pret atturas pieņemts. Tātad likumdošanas priekšlikums, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grotas ziņojums. Referents, lūdzu. So. Uh, Paldies, priekšsēdētājas kundze, cienījamie kolēģi. Es negribētu nevienu atturēt no pusdienām, bet pirms toties pusdienās mums ir jānodziņo, jānobalso par piecām rokastu direktīvām. Un te mēs ar padomi vienojamies par to. Un uh, ir svarīgi, lai šie te likumdošanas akti tiktu publicēti. Komisijas ziņojumu mēs neesam saņēmuši, bet mums ir neformāla atbilde saistībā ar atpublikāciju publicēšanu, ka tai ir jānotiek mēneša laikā. Atsevišķiem kolēģiem tas bija svarīgi, tā kā mēs varam mierīgi balsot par šo ziņojumu. Bene. Bloku 1. Labi. Tagad pirmais bloks par pret atturas pieņemts. Otrais bloks atkrīt. Tagad balsojam par komisijas priekšlikumu par pret atturas pieņemts. Eh, tagad eh, personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Zanonī ziņojums. Kruntis kungs gribēja runāt. Tas nav tā. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Priekšsēdētāju konferencē mana politiskā grupa piedāvāja šo jautājumu tomēr vispirms, eh, um, pirms balsojuma vajadzētu būt debatēm, jo šis jautājums ir ļoti nozīmīgs. Es pats izstrādāju atzinumu un lielākā daļa grozījumu, par ko šeit ir runa, ir par vides ietekmes novērtējumu, kas tiek veikts gan publiskiem, gan privātiem projektiem. Es labprāt būtu uzklausījis visus kolēģus, bet tas nebija iespējams. Uh, Tāpēc, godātā priekšādātāja, godātie kolēģi, mums šim jautājumam ir jāvēlta debates. Un gribam arī dzirdēt komisijas viedokli. Un Eh, parlamentam ļoti atbildīgi, ar lielu atbildību ir jāizturas pret šo. Es zinu, ka spiediens ir no visām pusēm, tāpēc mans priekšlikums ir oktobra plenāra sēdē vispirms organizēt debates un pēc tam balsot, jo jautājums, kā es teicu, ir ļoti svarīgs. Paldies, priekšādātāji! Labi, tātad vēlreiz jūs gribētu pārcelt to uz oktobra pirmo plenāru sēdi. Mums Mums e, tagad vajadzētu argumentāciju. Ja, ja kāds grib argumentēt, ja ne, tad mēs balsosim. Tagad neviens. Tad, tad e, par, pret, atturas, pieņemts. Tas nozīmē, ka mēs pārējām pie Gabrielē ziņojuma, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tā tad vēl viens Gabrielas ziņojums, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pie, pieņemts. Tagad eh, papa Nikolaus ziņojums. Trešais par pret atturas pieņemts. 19. par pret atturas pieņemts. 34. divas daļas. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 46. par pret atturas pieņemts. 52. divas daļas, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 62. personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 63. divas daļas, pirmā daļa personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 67. divas daļas, pirmā daļa par, otrā daļa pret, e, pieņemts otrā daļa personālais balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Tā, tik tālu par to. Tā tad ir kopējais balsojums, personālais balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Skriļevskas kundzes ziņojums. Otrais grozījums, personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais balsojums, personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais par pret atturas pieņemts. Tre, ceturtais pirmā daļa par pret atturas pieņemts pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Pārbaudām otro daļu lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. divas daļas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas pieņemts. 19. divas daļas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 21. divas daļas, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa personālais balsojums, sākam balsot.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 Pieņemts. Tagad 44. personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad pirmais par, pret, atturas, pieņemts. Labi pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 57. par pret atturas pārbaudām. Pārbaudām 57. Beidzam balsot. Pieņemts. E, tagad 58. E, trīs daļas, pirmā daļa par pret pieņemts, otrā par pret atturas pieņemts, trešā daļa par pret pieņemts. 59. divas daļas, pirmā daļa personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par pret pret atturas pieņemts. 60. par pret atturas pieņemts. 67. trīs daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 74. trīs daļas, pirmā daļa personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa par, pret, atturas. Pieņemts 76. pirmā daļa par, pret, atturas. Pieņemts otrā daļa par, pret, atturas. Labāk pārbaudīsim. 76. otro daļu. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 82. personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 84. divas daļas, pirmā daļa par, pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Septītais e, F apsvērums, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. G apsvērums, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Es apsvērums, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Tagad eh, kopējais priekšlikums personālais balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Tagad nākamais Koraca Bildes ziņojums. Labi. Tagad eh, devītais personālais balsojums. Sākam balsot. Lūdzu. Referents, lūdzu. Mikro. Uh, eh, bet... Es ļoti īsi gribu teikt paldies jums priekšādātāji un gribu aicināt visus kolēģus balsot atbildīgi, atbalstīt pakalpojumu um, direktīvu. Ja mēs to noraidīsim, tas apdraudēs darba vietas. Mums ir jāņem vērā arī sociāla demokrātu apsvērums, un tas viss ir iekļauts pakalpojumu direktīvā. Paldies. Allora, possiamo procedere al voto. Emendamento 9, appello nominale, il voto è aperto. Vot... Devītais personālais balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Otrais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums par pret atturas noraidīts. Desmitais personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums par? Pret? Atturas. Noraidīts. Des, 11. par? Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais grozējums par pret atturas. Pārbaudam sesto lūdzu. Beidzam. Tātad sākam, beidzam noraidīts. Tagad 12. grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad noslēguma balsojums, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tā, un tagad pēdējais ziņojums eh, Mendes de Vāle. Lūdzu, referente. Priekšādātājs kundze ļoti žēl, ka uh, zaļās un sarkanās politiskās grupas balsoja pret, jo līdz ar to tiek zaudēts daudz darba vietas. Labi, tagad uh, Menendes del Valle ziņojums. Lūdzu, Gepartas kundze vārds. Godātie kolēģi, mēs kā sociāldemokrāti nekādā gadījumā nevaram atbalstīt ziņojumu, kurā sociālā dimensija pakalpojumi jomā tiek noliekta. Un es uh, apstrīdu to, ko tikko teica Koracas Biltas kundze. Bene, ultima relazione Mendes. Labi, tagad pēdējais ziņojums eh, Menendes del Valle. Pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Un tagad mēs, eh, tā jūs gribējāt pārbaudīt, labi pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. Jums bija taisnība, jā. Eh, tagad kopējais likumdošanas priekšlikums par pieņemts. Paldies eh, par jūsu sadarbību eh, līdz 14.30 pārtraukums.